Tas attiecas tātad uz 2012. un 2013. gadu, un procedūra ir viena un tā pati. Nākamais paziņojums - Džo Higgins un Alans Kēlējs mani ir rakstiski ir informējuši, ka viņi pārtrauc savu darbību Eiropas parlamentā, jo viņi ir tagad ir ievērēti īrijas parlamentā, un tāpēc viņi atsakās no savu mandātu Eiropas parlamentā saskaņā ar uh, Eiropas parlamenta vēlēšanu akta 7. pantu un saskaņā ar reglamenta 4. pantu. E, tiek konstatēts, ka šīs vietas atbrīvojas no 2011. gada 25. februāra. Un pēdējais paziņojums. Eh, parakstīšu likumdošanas aktus parastajā likumdošanas procedūrā. Tie ir četri likumdošanas akti. Uh,